uh, tik daudz. Uh, man būtu arī vēl paziņojumi, sekojoši paziņojumi. 22. septembrī notika ļoti svarīgs atgadījums Eiropas vēsturē, ANO un Eiropas eh, asamblējā eh, runāja Hermans Van Rompējs. Eh, tas ir patiesi ļoti svarīgs notikums mums. Divdesmit pirmajā septembrī aiz, trojas Devis tika notiesāts. Eh, šis sots ir mm, tiesāts ar nāvi, un es izsaku protestu pret to, ka tiek piespriest nāves sots. Daudzkārt jau esam to nosodījuši. Uh, Um, neatkarīgi no tā, vai šis uh, navas spriedums tika izpildīts Eiropas, dem, tātad demokrātiskās valstīs, vai arī Ķīnā, kad tika notiesāts 17-gadīgs uh, jaunietis, nepilngadīga eksekūcija ir tiešām pretiesisks uh, akts. Un Eiropas Savienība vienmēr ir pret nāves sodiem. Uh, Līdz ar to tas nav taisnīguma akts. Un vēl paziņojums saistīt ar šo uh, sanāksmi. Mums ir ļoti svarīga sanāksmes sesija. Mēs uh, balsosim par sešām pakotnēm. Mm. Tas ir pierādījums, eh, ka mēs esam spējīgi risināt krīzi, bet pārunas par šo pakotni ir ļoti ilgu laiku no mums prasījušas, vairāk nekā gadu. Eh, un šis finanšu, šajā finanšu gadu laikā šī eh, pakotne un tiešām situācija ir pasliktinājusies. Mums nepieciešams saīsināt procedūru, jo mums ir uh, tik ārkārtēji gadījumi un kā uh, lemtiesīga institūcija mums tiešām ir jādarbojās. Tas neatiecas uz visiem uh, eh, leģislat, tātad sasaukumu projektiem, uh, likumdošanas projektiem un normatīviem. Uh, mums ir jārunā ar politiskajām grupām un arī ar parlamentāro komisiju priekšsēdētājiem, kuriem ir visvairāk šo uh, normatīvo aktu. Mums ir jāskatās, vai mēs varēsim izstrādāt kādu procedūru. Tas ir tikai priekšlikums no manas puses. Mēs arī atceramies, ka priekšsēdētājs Parozu uh, trešdien uzstāsies ar uzrunu, kā arī mēs gaidām komisiju atzinums Nākošajā gadā parādīsies arī tieslietu akti, kuri, um, tātad normatīvie akti, kuri tiešām mums palīdzēs cīnīties ar krīzi. Um, tiem būs nepieciešama ļoti ātra ieviešana dzīvē, lai stabilizētu tirgus, kā arī dotu signālu sabiedrības viedoklim, ka mēs varam kopēji uh, ātri un efektīvi darboties. Es vēlējos arī atgādināt, ka rīt pirmo reizi Eiro grupas eh, jautājumu būs Žanam Klodam Junkeram. Eh, mums būtu arī jautājumi Barozu kungam un arī Eštons kundzei. Tātad tas ir mūsu eh, reprezentācijas iespēja paplašanāšanās situācijā, kad ir visapkārt ir krīze. Tāpat arī Eštons kundze piedalīsies debatēs, kas attieksies par sadarbību ar austrumiem. Tā notiks 29. septembrī Varšavā. Es vēlētos svērsties pie visiem jums, lai jūs piedalītos šajās debatēs jo tās patiešām ir ļoti būtiskas debates. Mums ir nepieciešams ļoti nopietni diskutēt par jautājumiem, kur attiec uz mūsu pilsoņiem, bet arī parādīt mūsu pilsoņiem, ka mēs esam tiešām ieinteresēti un piedalāmies debatēs. Es uh, uzskatu, ka droši vien noteikti esmu pārliecināts, ka arī jūs to